Mesdames et messieurs, après cette annonce dramatique, nos travaux reprennent. Dāmas un kungi, neskatoties uz dramatiskiem notikumiem, mēs atsākam darbu. Protokols ir izdalīts vai ir eh,